Dear colleagues, Dargie kolēģi, uh, stāt. <laughs> Domāju, ka varam ķerties pie darba. Lūdzu, jūs ievietot uh, ierīcē savas balsošanas kartītes un sagatavoties balsošanai. Pirmais darba kārtības punkts. Balsošana par 2014. gada ANO klimata pārmaiņu konferenci Limā, Peru ir sagatavota rezolūcija, un domāju, ka bez liekas vilcināšanās varam sākt balsot. 20. grozījums. 9.1. Atvainojos, saka priekšādātais. 9.1. par, pret, atturas, pieņemts. 20, kas par, pret, atturas, pieņemts. 23 par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labi, sākam balsot elektroniski par 23. Beidzam balsot, vai, vai kāds vēl nepaspēja? Beidzam. Pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. kurš par pret atturas pieņemts. 920, kas par pret atturas pieņemts. 99 par pret atturas pieņemts. 28. grozījums, kurš ir par pret pret, atturas, noraidīts. 29. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmitais grozījums par pret atturas pieņemts. DV 22 par pret atturas pieņemts. 31. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 32. par pret 32. grozījums tātad. Mēs 31. nepieņēmām, līdz ar to par 32. ir jābalso. Kas pār? Pret? Atturas? Noraidīts. 33. Kas pār? Pret? Atturas? Noraidīts. 34, kas par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 36. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 9, 5 par pret atturas pieņemts. Jā, jāpārbauda labi. Sākam balsot elektroniski. viens liekas no SD grupas. Izņemiet lūdzu kartiņu. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit septītais atsaukts, trīsdesmit astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Četrdesmitais, kas par pret pret, atturas, pieņemts. 42. kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 9, 2 kas par, pret, atturas, noraidīts. 44 par, pret, atturas, pieņemts. 45, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektronis par 45. To. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit sestais grozījums, kurš ir par? pret, atturas, noraidīts. 47 par, pret, atturas man šķiet, ka ir pieņemts, bet varbūt labāk, labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Šeis astotais, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 9-3, kas par? Pret. Atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 61, kas par, pret, atturas pieņemts. 62, kas par, pret, atturas noraidīts. 63, kas par, pret, pret, atturas, pieņemts. 64. kas par, pret, atturas, pieņemts. DV15, kas par? pret, atturas, pieņemts. 66, kas par, pret, atturas, pieņemts. 67. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. Pārbaudīsim labi. Sākam balsot elektroniski. Viens liekas no SD grupas. Beidzam balsot. Pieņemts.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 atturas pieņemts. 9-4 par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas pieņemts. Septiņdesmitais grozījums tikai otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 112. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 90. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 9.16, kas par, pret, atturas. Man šķiet, ka ir noraidīts, bet drošības labāk eh, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 9.16. Beidzam balsot. Noraidīts. Deve septiņi, kas par, pret, se, atturas, noraidīts. Septiņdesmit pirmais grozījums, kurš ir par, pret, atturas noraidīts, vai pieņemts 72. kas par pret atturas pieņemts. Deve 18, kurš par pret atturas pieņemts Nu, labāk uh, celiet roku augstāk, lai mums visu laiku nav jāpārbauda, kā ir nobalsot. Sākam balsot elektroniski. Viss nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit pieci, kas par? Pret atturas noraidīts. 76, kurš par, pret, atturas pieņemts. 78, kurš ir par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Deve 11, kurš par? Kurš pret? Apturas pieņemts. 74, kurš ir par? Pret? Atturas pieņemts. 73, kurš ir par pret atturas pieņemts. 921, kurš par pret atturas pieņemts. 80, kurš par pret atturas pieņemts.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 pret, atturas, noraidīts. 84, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. 86 par, pret, atturas, pieņemts Man izskatās, ka ir noraidīts, bet drošības labad pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 87. kurš par? Pret. Atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 92, kurš par pret atturas pieņemts. 93, kurš ir par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas pieņemts. 95, kurš par pret atturas pieņemts. 96. tikai otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 97. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 101. par, pret, atturas, pieņemts. 102. kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 98, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 105, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 106, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 104. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 109. grozījums, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. 110 par, pret, atturas atturas pieņemts. 111, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. 113, kas par, pret, atturas pieņemts. 114, kurš par, pret, atturas pieņemts. 115, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 107. grūzījums par, pret, atturas, pieņemts. 116 par, pret, atturas noraidīts. 117 par pret atturas noraidīts. 118, kurš ir par pret atturas pieņemts. 119. grozījums, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. 120, kurš ir par, pret, atturas, noraidīts. Tagad ievilkumi. Pirmais grozījums, kurš ir par, pret, atturas atturas, pieņemts. Otrais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Četri, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Devis ir čeišana viens, kas par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Piektais grozījums, kurš ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sestais, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. DVA, kurš par pret atturas pieņemts. 11, kurš par pret atturas noraidīts. 9. grozījums, kurš ir par pret atturas pieņemts. 10. kurš par pret atturas atturas pieņemts. DVA, kurš par, pret, atturas pieņemts. DVB, kurš par, pret, atturas pieņemts. DVC par, pret, atturas noraidīts. DVD par pret atturas. Man jau izstāsta, ka ir pieņemts, saka priekšsēdētājs, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts, man bija taisnība. 11. grozījums, kurš ir par, pret, atturas noraidīts. DVN, kas par, pret, atturas pieņemts. DVE, e. kas par, pret, atturas pieņemts atturas, pieņemts. 13. kas par pret atturas pieņemts. 14. grozījums, kurš ir par pret atturas noraidīts. 15. grozījums, kurš par pret pret atturas noraidīts. 16. kurš par pret atturas pieņemts. DVK, kurš par pret atturas pieņemts. DVF, kurš par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 17. grozējums, kurš par pret atturas pieņemts. DVL, kurš par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 19. kurš par pret atturas pieņemts. 9G kurš par pret atturas pieņemts. 9K kas par pret atturas pieņemts.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 pret, atturas pieņemts, DVR, kas par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par grozīto rezolūciju. Sākam balsot. Bir de iyi. Allah'ın ismiyle. Il voto avete votato tutti? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Grozi rezolūcija pieņem 56 kolēģi par, 2 pret, 9 atturējās. Sveicu visus, kas bija iesaistīti šajā darbā. Nākamais darba kārtības punkts. Numur 11. Pilnvaru piešķiršana sarunu uzsākšanai par in vitro diagnostikas medicīniskajām iekārtām. Vai referents grib kaut ko teikt? Nē, gribēju tikai atgādināt to, ka ir nepieciešama kvalificēts uh, balsu vairākums, lai varētu uzsākt sarunas, lai varētu vienoties par sarunu uzsākšanu pirmajā lasījumā. Tātad tur sarunās piedalīsies um, komitejas priekšsēdētājs, referents un ēnu referents. Sākam balsot! Avete votato tutti? Vai vispār spēj nobalsot? Uso. Beidzam balsot. Spēcīgs mandāts ir piešķirts, jāsaka priekšsēdētājs. Nākamais darba kārtības punkts. Numur 12. arī par pilnvarām sarunu uzsākšanai par uh, regulu, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, arī nepieciešams kvalificēts vairākums, lai varētu lemt par sarunu sākšanu, par pozīciju pirmajā lasījumā, un referents un referenta priekšsēdētājs piedalīsies sarunu vešanā. Tāpat kā IMCO komitejas atzinama autors referents grib kaut ko pieminēt? Nē, nu labi, tad sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. E così andiamo al punto 13. Labi, 13. darbkārtības punkts. konvencija par starptautisko tirzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. Mums jābalso par iestāju konvencijā. Sākam balsot elektroniski. Se lo chiudo, lo chiudo senza affiggerlo e lo rifacciamo con il roll call perché deve essere per appello, deve essere sì. Sì, per appello Vi devo chiedere, scusate per uh, un problema tecnico. Šeit ir kāda tehniska ķībele. Mums vēl vēlreiz ir jānobalso, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot. Sākam balsot. Vai kādu esmu piemirsis, vai viss tomēr paspēja nobalsot? 67 kolēģi ir zālē un 64 ir nobalsojuši. Beidzam balsot? Jā, pieņemts. Paldies par šo balsošanu. Tagad līdz 16.30 mēs pārtrauksim sēdi, tad sāksies eh, seminārs par tirgus stabilitātes rezervas izveidi.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

Uh, ladies and gentlemen, uh, good Dāmas un kungi, sveicināti! Uh, lūgtu visus, arī tos, kas ir zāles aizmugurē, ieņemt vietas, vajadzētu sākt un nezaudēt dārgās minūtes, jo mums ir ļoti saspringta darba kārtība. Uh, kā referents par ETS no parlamenta puses. Es esmu priecīgs sveikt jūs šajā seminārā. 22. janvārī šajā gadā parlaments atklāja šo priekšlikumu, tā ir plašāka pakotne saistīta ar 340. gada enerģijas ietvaru. Uh, Un pirms divām nedēļām arī Eiropas pārdomi izskatīja e, šo jautājumu. Emisiju tirzniecības sistēma ir tikusi ļoti intensīvi debadēta. Un ne tikai šeit, e, un ne tikai citās institūcijās, bet arī pilsoniskajā sabiedrībā. Un mēs e, augstu vērtējam darbu, ko ir veikusi komisija. Uh, Eh, izstrādājot priekšlikumus eh, pašreizējās sistēmas darbībai un šis sistēmas, eh, šis te komisijas darbs principā atspoguļo mūsu vēlmes labot struktūrālās nepilnības sistēmā, lai sistēma gal galā varētu darboties tā, kā sākotnēji tika paredzēts. Atsaukšos arī uz 24. oktobra Eiropas padomi. Padomi, kas skaidri apstiprina, ka ETS joprojām ir galvenais Eiropas instruments, lai nodrošinātu siltumnīca efekta gāzu emisijas, emisiju samazināšanas mērķi uh, un jāsaglabā šie te stimuli, samazināt izmešus uh, rūpniecībai. Un pirms mēs uh, sākām politiskas debatas, ir ļoti svarīgi vispirms konsultēties ar es, uh, ekspertiem, lai varētu pakonsultēties par dažādiem komisijas priekšlikuma ekspertiem. NV komiteja Eh, strādās kopā ar ītra kolēģiem. Eh, tas notiks februārī. Mans kolēģis eh, Tajānī kungs, kas ir referents no ITRES, atvainojas. Es uh, Domāju, ka ITRE ar viņa ziņojumu par MSR jūs esat iepazinušies, tā kā grib izmantot uh, šo iespēju un pateikties uh, par šī uh, semināra organizēšanu. Vēlos īpaši sveikt nozars pārstāvis, citus speciālistus Zinu, ka pēdējā laikā jūs esat intensīvi mainījušies viedokļiem, protams, veicu arī savus kolēģus, līdzreferentus, Matiasu Groti pirmām kārtām, un ceru, ka viņš nav aizmirsis, ka viņam vajadzēs man palīdzēt uh, vadīt atsevišķi šī semināra daļas. Uh, Es ceru, ka jūs arī zināt, ka jaunā Eiropas komisija šodien senāku savu pirmo sanāksmi. Un tā kā mūsu programmā uh, ir paredzēts, ka uzstāsies arī DG Climate direktors, viņš piedalīsies, bet nedaudz kavēsies, jo piedalīsies pirmajā Eiropas komisijas sēdē. Vispirms dosim vārdu Hākei Hermanai no Eko institūta. Vispirms gribu sniegt eh, pārskatu par šīs pēcpusdienas darbu. Nākšajā panelī, ko vadīs Matijas Grota, mēs detalizēti izskatīsim dažādas uh, ietekmi uz tirgu un cenām, ko radīs komisijas uh, priekšlikums, un mums ir Luka Tačīni, Andrei Marku, un Markus Ferdinand, kas uzstāsies. Un tālāk eh, nākošo daļu vadīs Jens Dankans, un te mēs uzklausīsimies eh, Jason Anderson, Jess Scott un Dirku Foresteru. Šie runātāji ir paredzēti pēcpusdienai mums ir ļoti saspringta darba kārtība. Mēs, protams, vēlamies dot iespēju pēc iespējas lielākam skaitam deputātu uzdot jautājumus referentiem un savukārt speciālistiem dot laiku atbildēm. Tādēļ es aicinātu uh, visus turēties pie sev atvēlētā uzstāšanās laika. Tagad mm, sveicu Hauk Hermani, kas ir vecākā pētniece Eko institūtā, kas ir Berlīnē, izveidos Berlīnē un Freiburgā. Viņa ir speciāliste e- emisiju tirniecības jomā saistībā ar energo ietil, ietilpīgām rūpniecības nozarēm. Sveicu visus eh, šajā seminārā, tiekamies šeit, lai runātu par tirgu stabilizācijas rezervi. Uh, politikas departaments ir organizējis šo semināru un paldies viņam par to, jo šeit ir sapulcējušies dažādas interesētās puses, eksperti un tā tālāk. Kā jūs visi zināt, pirms divām nedēļām Eiropas padomu izteica atbalstu MSR nostiprināšanai. Es, protams, domāju, ka uh, par tirgus stabilitātes rezervi parlamentam būs savs viedoklis, un mēs, protams, vēlētos uh, iepazīstināt jūs ar to, kas jūs varētu interesēt visvairāk. Nākotnē dažus parametrus varētu mainīt. Uh, par to es runāšu savas prezentācijas beigās, bet vispirms es sniegšu īsu pārskatu uh, par uh, pārpalikuma nākotnē, par to, ko darīsim ar to nākotnē. Šī ir īsa ilustrācija tam, kāds izskatās šis te pārpalikums uh, attiecīgajos gados un kā tas mainīsies turpmākajos eh, gados Un šeit mēs izmantosim eh, CR, eh, elastīgus mehānismus. Tad tiks ņemt vērā dažādi faktori. Esmu šeit eh, paņēmis līdz divus emisiju scenārijus, tātad 1% samazinājums emisijās, šī te raustītā līnija, un tad izrēķinam starpību un uh, kvotu skaitu, tad lūk, ir šis te pārpalikums, kas ir 2 miljoni, tas jums nav jauns cipars, bet tas, ko mēs varam redzēt šeit, tad tas palielināsies eh, turpmākajos gados. Protams, atkarībā no uh, emisiju samazināšanās scenārija uh, šis te pārpalikums būs lielāks vai mazāks. Uh, bet perioda beigās tas jebkurā gadījumā palielināsies. Mēs nezinām, protams, precīzu skaitli. Pirms diviem gadiem, kad mēs runājām par backloading priekšlikumu, tad, uh, nu, likās, ka tā prognoze nav pareiza. Tirgus stabilizācijas mehānisms uh, sāk strādāt 21. gadā, būs tā tad apakšējais slieksnis ar um, un uh, augšējais slieksnis un uh, apakšējais slieksnis. Un hedžēšanas koridors, uh, kas būs jāņem vērā. Un ja zem šī koridora vērtības tiks no, noslīdēs cena, tad attiecīgo kvotu um, skaits tiks izņemts no grozības. Kas attiec uz pasākumiem, šeit ir trīs eh, iespējas. Nu, to var visu sākt ātrāk vai vēlāk. 2017. ir tas datums, par ko ir bijušas diskusijas, kad sāks darboties MSR, kas sāksies varbūt ar diviem miljardiem bet varbūt, eh, ka uh, rezultātā eh, mēs varam runāt par vienu ar pusi miljonu tonām un uh, hedžinga koridoru varētu samazināt, jo nepieciešamība pēc hedžinga var samazināties nākotnē. Uh, Kaut gan, ja eh, situācija mainīsies, iespējams, ka eh, tā palielināsies. Un, principā, es jau visu esmu pateicis. Nu jā, un ir dažādi mm, izmaiņu parametri, un um, ehm, tās var būt, eh, runa, varbūt citi mani kolēģi stāstīs par katru parametru un kā tie ietekmē situāciju. Paldies par to, paldies, ka respektējāt laika grafiku. Uh, jo mēs tā kā drusku aizkavējāmies ar sākšanu. Es ceru, ka pārējie darīs tāpat, un tagad lūkšu kolēģi Matiasu Groti uzņemties šī te nākamā semināra daļas vadīšanu. President. Uh, äh, this man who was. This man who put our. So, auch von meiner Seite wünsche ich einen guten Tag und. Sveicināti! Man liels prieks, ka esat ieradušies tik kuplā skaitā emisiju tirdzniecība, tas ir temats, ar ko mēs nodarbojamies jau kādu laiku. Mēs runājām par backloading, jeb šo emisiju certifikātu ieturēšanu uz laiku, un mē, viņi mums jautāja, klimata komisārs jautāja, nu kad ja jūs beidzot <laughs> būsiet tikuši galā ar backloading, vai tas ilgs līdz Ziemassvētkiem, es teicu, jā, varbūt, bet, nu, atkarībā jāskatās, kurš gads tad tas būs. Mums tas prasīja ļoti daudz laika, tagad jau sāk iezīmēties konkrēts aprises un uh, mēs sapratām, ka backloading mūsu problēmas uh, ir uh, tikai aizbīdījis uz vēlāku laiku. Mēs esam tā teikt nopirkuši laiku un tagad šo Eiropas klimata politikas stūrakmeni mums ir jānoslīpē, lai visiem ir uh, skaidri noteikumi, lai mēs zinām, uz kurien ved šis ceļš, jārunā par investīciju drošību. Uh, un par to, lai šis spēcīgais instruments būtu vēl uh, spēcīgāks, tā teikt, vēl asāks, un lai nebūtu tā, ka būs 28 atšķirīgas nodokļu sistēmas. Es uzskatu, ka finanšu ministri ES ir ļoti radoši, un to mēs nevēlamies. Nu, jā, ilgi muti nedzesēšu, tādēļ tagad došu vārdu mūsu viesiem. Mēs uzreiz varam piedalīties diskusijās. Pirmajam došu vārdu Markusam Ferdinandam. Viņš stāstīs par uh, izmešu cenu un pārpalikumu lūdzu. Roger. Um, yeah, my name is... Paldies. Uh, es pārstāvu Hampton Reuters, un uh, mēs strādājam uh, pie jautājumiem, kas ir uh, saistīti ar uh, dažādiem parametriem, ar tirgus cenām un jūs te varbūt varat redzēt vai nevarat redzēt sākuma datumu un sliekšņu līmeņus. Un, um, es savas prezentācijas laikā parādīšu dažus scenārijus. Tie ir balstīti uz klimata mērķiem, kas tikko tika apstiprināti padomē līdz 2030. gadam un laika trūkuma dēļ es neiešu detaļās, bet pēc tam esmu gatavs par to runāt. Komisijas priekšlikums vispirms. Šeit jūs redzat akumulētā tirgus bilanci, kā tā ir attīstījusies laika gaitā. Otrā pusē jūs redzat rezultējošo EU cēnu, kas iziet no šī modeļa. Uh, Un, kā redzat, tāda certifikāta ieturēšana ir tikai uh, īslaicīgs uh, rezultāts, uh, tas samazina uh, pārmērīgu piedāvājumu, bet uh, galu galā tas tik un tā palielināsies līdz uh, 2,3 gigatonām 30. gadā, bet šis pārpalikums laika gaitā samazināsies un stabilizēsies ko jūs šeit vēl varat redzēt ko parāda šeit ienotā zona, tas ir stabilitātes rezerves e, attīstība. Mēs domājam, ka tā e, izņēms 2,5 miljārdu certifikātu no tirgus. Paskatieties labajā pusē uz grafiku, tad uh, cenas vārstīsies apmēram ap 10 eiro, un tad mūsu modelis uh, eh, demonstrēs zināmu nestabilitāti cenā, kad uh, ieturēties certifikāti atgriezīsies tirgu, un tad, kad uh, sāks darboties stabilitātes rezerve 21. gadā, mēs sagaidām, ka cenas pamazām uh, pieaugs un sasniegs 35 eiro līdz 30. gadam. Nu, protams, ka vienmēr ir jautājums par to, ko darīs reālais tirgus. Ja es izņemu stabilizācijas modeli, tad jūs redzat situāciju ar attēlot ar oranžo uh, eh, līniju. Uh, pelēkā ir komisijas priekšlikums scenārijs oranžā. Tāda tirgus uh, bilance pirmajā pusē. Um, un jūs redzat, ka uh, būs ilgstošāks tātad uh, šīs te nestabilais periods, liels kritums 20. gadā un ieturēto sertifikātu atgriešanās un tad cēnu uh, celšanās, jo uh, limits eh, tā tad eh, būs samazinājies. Un cenas vārstīsies no 9 eh, eiro. Un savukārt izmantošana mainīsies līdz 3 gadām palielinot cenu. Uh, Eh, bet investīcijas zem oglekļa eh, tehnoloģijās tiks aizkavēt pie šāda scenārija. Un tas būs saistīts ar eh, ievērojamām izmaiņām, ko radīs mehānisma izmantošana. Piemēram, ja mēs sākam to darīt agrīni, jau 18. gadā Jā, paskatāmies uz uh, grafiku pa kreisi, tad pārpalikums, pārpalikuma kritums sāks jau 18. gadā, bet ieturēto certifikātu atgriešana neļaus uh, tirgu stabilizācijas mehānismam efektīvi regulēt pārpalikumu un cenu. Uh, grafikā jūs redzat tādu pašu ietekmi. Uh, cenas krītas līdz 20. gadam, bet uh, saglabā zināmu stabilitāti, tirgu atgriežoties ieturētiem certifikātiem. Tikai sākuma datumi tikai daļēji būs saistīti ar to, ka kaut kur šie ieturētie certifikāti joprojām atrodas. Tā kā viena iespēja būtu pārnest uh, ieturētos certifikāts tieši rezervē, When you look on the market balance on the left, you see that the market surplus declines immediately. Un tad, kad uh, tirgus stabilizācijas mehānisms sāk darboties, eh, tad uh, samazinās, tad uzreiz uh, savu ietekmi parāda ieturēto sertifikātu atgriešanu tirgu, un uh, mehānismu darbības rezultātā cena, uh, cena izmaiņas ir uh, nelielas un daudz stabilākas. Tālāk. Ja es, piemēram, samazinu izņemšanas eh, attiecību, tad jūs redzat, ka šādas izmaiņas noved pie trajektoriju izmaiņām, gan tirgus bilants izmaiņās, gan arī cēnu attiecību scenārijā. Nu, un, protams, ja samazinātu šo pašu lielumu, tad tas novest pie tādām pašām eh, sekām tikai pretējā virzienā. Un, ja mēs to uh, samazi, eh, tā tad uh, izlaišanas limitu ierobežam ar 600 un izņemšanas limitu ar 1000, uh, tad tas radīs līdzīgas sekas pretējā virzienā. un zemāks liekas ir saistīts ar to, cik eh, drīz uh, ieturēties certifikāti tiks atgriezti atpakaļ tirgu. Eh, Alternatīvas uh, MSR izveida faktiski no, ra, noteiks to, cik lielā mērā uh, un kad būs jāatgriež certifikāti tirgu. Mēs, protams, varam šeit mainīt sliekšņus. Uh, un sertifikāta izņemšanas apjoms, bet tie mazāk ietekmēs situāciju. Tā kā bilanci un cēnu visvairāk ietekmē MSR sākuma datums un sertifikāta atgriešana tirgū. Paldies! Uh, Paldies, un tagad uh, nākamais runātājs runās par MSR ietekmi uz tirgus dalībniekiem. Nākamais, runā, nākamais runātājs ir Luka Tašīnī no Grandhama pētniecības institūta uh, Londonas ekonomikas uh, skolā. Tātad es strādāju Londonas ekonomikas skolas Grand Vatikāna pētniecības institūtā, esmu vecākais pētnieks un uh, gribu pastāstīt vispirms par to, kādēļ ir uh, nepieciešams šis mehānisms, kāda ir galvenā problēma, kādēļ mēs runājam par tirgus stabilitātes mehānismu. Tātad problēma ir politikas izstrāde. Uh, ik reiz, kad tiek e, izstrādāta politika un tiek ieviesti nodokļi, e, mēs e, radām arī neparedzētas sekas, un to mēs arī konstatējam Eiropas emisiju tirzniecības sistēmas attīstībā. Tātad recesija, krīze bija neparedzams uh, notikums ar milzīgu ietekmi. Līdz ar to ir jāizveido tāda sistēma, kas zināmā mērā var prognozēt reakciju uz neparedzamiem notikumiem kā mēs varam izvērtēt, vai sistēma darbojas vai nē. Tātad mums ir jāsaprot, kāds ir paredzētais mērķis un jānosaka salīdzinoši kritēriji. Pirmkārt, ko mēs saprotam kā optimālu rezultātu? Ja ir neskaidrība un ja trūks pilnīgas informācijas, tad uh, ir uh, tātad uh, šie atvieglojumi, un ja mēs tos neņemam vērā, tad uh, šīs, šī līkne ir uh, praktiski horizontāla. Kāds ir pārpalikuma, kāda ir pārpalikuma ietekme šai sistēmā. Ja varbūt ir jāveic ātrāk šīs korekcijas, prognozējot nākotnes attīstību, ir jāskatās, kāds ir emisiju sadalījums laikā. Uh, ko jūs dzirdējāt arī no iepriekšējiem uh, runājot iedzīvotājiem. Tātad šis, eh, šie atvieglojumi, samazinājums eh, mm, katrā gadā. Ja ir izvirzīts mērķis, tad ir svarīgi, kā mēs sadalām mūsu centienus attiecībā uz emisijām. Mēs zinām, ka uzņēmumi darbojas tādā situācijā, kad nav skaidra, eh, kāda būs politika nākotnē, kāda būs ekonomiskā situācija Un tādēļ uh, varbūt būtu arī pamatoti šo, uh, šos atvieglojumus uh, no uzņēmuma viedokļa pārcelt uz tālāku laiku, bet šis risinājums nav optimāls, jo tas var radīt neoptimālu pārpalikumu līmeni. Un šāds neoptimāls rezultāts ir saistīts ar uh, neskaidriem, neprognozējumiem liela mēroga noteikumiem. Tātad tagad par to, kāds ir tirgus stabilitātes mehānisma mērķis. Ja uh, ekonomika piedzīvo neparedzētus, uh, neparedzamus satricinājumus, tad mums ir jācenšas kompensēt šo pārmaiņu ietekme uz uh, tirgus situāciju. Ko tad uh, darīs šis uh, mehānisms? Tas novedīs pie tā, ka šie centi, uh, ka tiek pārva, pārdalīti šie samazinājuma centieni, jo gala mērķis ir zināms. Tad jautājums tikai par to, kā tas tiek, uh, kāda taktika izvē, izvēlēt tā sasniegšanā. Markus jau runāja par uh, tātad uh, certifikātu laišanu atpakaļ tirgu, par uh, certifikātu izņemšanu no tirgus, no apgrozības un par to, kā tas ietekmē situāciju šajā tirgu. Uh, Eh, jūs redzat šīs, šie zilie stabiņi eh, rāda optimālu rezultātu, sarkanā līnija ir eh, suboptimāls rezultāts. Un šeit jūs redzat, ka ir sākums, sākuma posmā. Tātad šis optimālais rezultāts ir augstāks un suboptimālais eh, lēnāks, un pēc tam šī eh, tendence ir apvērsta. Un šī tumšā melnā līnija grafikā uh, atspoguļo MSR ietekmi. Šī tumšā līnija praktiski seko sarkanai līnijai. Šeit ir pavisam nelielas novirzes novērojams. Un noslēgumā neskaidrība un nepilnīga informācija noved pie suboptimāliem rezultātiem. Un uh, ir jāuzlabo iespēja reaģēt uz neprognozējamiem notikumiem ekonomikā un tehnoloģijas attīstībā. Un līdz ar to ir nepieciešams piedāvājums, kas spēj risināt šos jautājumus un uh, arī uh, MSR mazina līdz ar to neparedzētu satricinājumu ietekmi. MSR arī samazina suboptimālu rezultātu, uh, tā skaitā pārāk āgrus emisiju samazinājumus, un tādēļ ir, šie, ir jānoskaidro, kādi parametri ir svarīgi MSR izstrādē. Es domāju, ka Eh, injekciju sliekšņi ir pareizi jānosaka, lai eh, mazinātu šo suboptimālo ietekmi un lai arī mazinātu ievērojamu pārpalikumu, kas šajā sistēmā uh, pastāv. Paldies! Paldies, Andrejs Marku kas vada CEPS oglekļa tirgus fórumu. Lūdzu, paldies, paldies, ka mani uzaicinājāt. Es vadu oglekļa tirgus fórumu. And distill the messages if you want and Es gribu uh, veikt uh, secinājumus, uh, kāda ir uh, situācija tirgū, un, protams, labprāt atbildēšu uz jautājumiem, mēģināšu arī iezīmēt kaut kādus iespējamos scenārijus. Mums ir jāsaprot, ka pateicoties ETS, Eiropas Savienība mēģina samazināt savas oglekļa emisijas, tajā pašā laikā nenodarot kaitējumu un aizsardzību attīstībai un tautsaimniecībai. Jāsaka, ka ir nosprausti mērķi uz 2020. gadam un arī līdz 2050. gadam ilgākā termiņā. Mēs esam uh, izdarījuši secinājumu, ka ES, ETS ir tirgus instruments un mums uh, te ir. Uh, Jāatzīst, ka tirgu, parastā tirgu ir pieprasījums un piedāvājums, un ja samazināsies eh, pieprasījums, tad samazināsies arī piedāvājums. Šis te tirgus tika radīts, ņemot vērā līdzīgu modeli, un te tiek rīkots arī emisiju izsoles. Un galu galā notika tā, ka ES cenu līmenis ietekmē ETS efektivitāti, ņemot vērā, cik efektīvi tādā tādā veidā varētu samazināt emisijas. Protams, ir jāņem vērā vairāki aspekti, tirgus, uh, ir e, jāsaprot, ka ETS ir e, tāda īstermiņa vīzija, ņemot vērā to, kā tas varētu izskatīties ilgtermiņā, īstermiņa vīzija nepiedāvā risinājumus, kas varētu notikt 2050. gadā, un ilgtermiņa mērķis netiek aplūkots kā legāli saistošs. Mums ir nepieciešams tāds mērķis, kas uh, samierinās savā starpā, iedzīvinās, tā teikt, zem viena jumta gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķus, tajā pašā laikā neietekmējot nelabēlu GTS e sistēmu. Uh, Ko mēs esam izdarījuši? Mūsu fórums piedāvā uh, pietiekami augstu elastības līmeni ETS tirdzniecībai, un tā ir otrā daļa, kas nav izpētīta saskaņā ar tirgus stabilitāšu rezervi, un tas ir aprēķināts ņemot vērā vēsturiskus rādījumus. Markus Ferdinands teica, ka uh, tirgus varētu risināt problēmu, bet šīs rezerves ir atšķirīgas. Tātad ir arī ļoti atšķirīgi uh, scenāriji, bet uh, jāsaka, ka pasaule te vienā dienā nemainīsies un arī MSR nemainīsies. Pārpilnība tirgu 80 miljonu līdz 400 miljonu līdz 2030. gadam, nu varbūt līdz 2025. gadam, ja mēs šo rezervu ieviesīsim ātrāk līdz 2020. gadam, te ir piecu gadu atšķirība, bet pie kā tas novedīs, mums jāsaprot, vai ETS būs dzīvot spējīga. Agrīnie parametri un ieturētie certifikāti varētu tomēr situāciju uh, mainīt, bet nu ne tā ļoti tālajoši. Ja mēs salīdzam 2025. un 2030. gadu, lielākas izmaiņas varēs panākt agrīnu uh, certifikātu pamaz tādu pakāpenisku e, ieviešanu tirgu un aplūkojot to, kas notiek tirgu, ir jāpadomā arī par citiem faktoriem. Šis te modelis ņem vērā e, cenas, e, kādas tās varētu būt, ja būs pietiekami laba likumdošana un tas atšķiras no eh, cenu aplēsēm agrīnā posmā. Vēl kāds secinājums, ko es gribēju pieminēt, mēs redzam dažādas eh, šeit cenu kategorijas. Bet oglekļa noplūde, tad mēs te varētu veikt aplēses, ka tā ir tie 30 eiro par vienu tonu. Un es gribu, eh, protams, priekšsēdētājs eh, šeit eh, organizēs diskusijas par savām prātām, bet man te ir vairāk jautājumu, ko varētu uh, apspriest uh, šīs rezerves mērķis, kāds tas, tas ir, ko mēs vēlamies ar to atrisināt, bet, protams, to var aplūkot atšķirīgi. Vai MSR var atrisināt visu problēmu, vai to atrisināt tikai daļēji? Vai mums ir jāatbrīvojas arī no uzkrātā pārpalikuma? Ja šī tirgus stabilitātes rezerve varēs palīdzēt izskaust problēmu, tad mums ir jāsaprot, cik ilgi mēs drīkstam gaidīt, un ja te nekas nenotiks, tad, nu jā, vai to vispār vajag ieviest vai nevajag. Tie varētu būt tādi loģiski uh, argumenti, bet es gribētu dzirdēt varbūt arī pretargumentus. Uh, un vai tas ietekmēs citas klimata pārmaiņu politiku jomas. Ja jā, tad, tad ir nepieciešams nogaidīt. Un vai eh, šī rezerve ir e, kaut kādā veidā e, jāpielāgo jaunajiem apstākļiem, ņemot vērā enerģijas, tirgos notiekošo, un kā mēs tad šo pielāgošanu varēsim īstenot. Un visu beidzot, e, priekšsēdētāja kungs runāja par oktobra padomi, par atsauci uz tirgus stabilitātes rezervi. Gribētu tātad zināt arī, ko padomu par to visu domā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem, uzklausīšu runātājs no dažām politiskajām, dažādām politiskajām grupām. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par vienu minūti, mēs taču arī vēlamies dzirdēt atbildes. Lūdzu. Ivo Belets, lūdzu, pirmais. Thanks, Matijas, and I, I will. Paldies, Matijas. Es eh, nerunāšu ilgāk par minūtu. Man ir divi ļoti precīzi jautājumu. Tačīnī kungs atsaucās uz MSR parametriem. Jūs savā prezentācijā teicāt, ka ieturot eh, šos injekciju sliekšņus, mums ir jādomā, ko īsti darīt. Šiem sliekšņiem ir jābūt arī pielāgojumiem nepieciešams gadījumā. Uh, Nu, vai tas ir uh, attiecināms uz nākamajiem 15 gadiem vai kā, vai tur jābūt, uh, cik augstai elastībai tur jābūt ievērotai? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums visiem kungiem, kas šeit uzstājās. Barkūkung, Markūkungs. Jā, es tagad uh, spēlēju sātana advokātu, nu, varbūt varētu nogaidīt MSR uh, īstenošanu un nedarīt to tik ātri, un ko tad darīs uh, rūpniecība, nozara, jāsaka, ka šo atļauju cenas varbūt vienā brīdī varētu eksplodēt, nu un ko tad darīt tādā uh, gadījumā? Thank you. Nils Torvalds, lūdzu, paldies. Daži jautājumi par politikas morāli. Pirmām kārtām mēs bijām gana stulbi pieņemt šo schēmu jo te bija ļoti liels gudrinieks no Londonas ekonomikas augstskolas, kas teica, nu tā jau mēs te visas problēmas mierīgi atrisināsim, un mēs bijām gan vientiesīgi, lai tam noticētu. Tagad ir šis backloading, un tagad ir kaut kādi uh, lieli gudreļi, kas atnāk un saka, nevajag backloading, tā mēs atkal nevarēsim visu atrisināt, un tad ierodas uh, te vēl viens dēlietis un saka, nē, backloading nav vajadzīgs mums mums ir vajadzīgi citi resursi, un tas atkal visu atrisinās uh, līdz mūsu uh, mūža galam. Ja kāds manipulētu tirgu kādu uh, no tā segmentiem tādā veidā, kā mēs darām to paši, mēs piemēram. Tātad, ja mēs to darītu tāpat, kā mēs manipulējam šo valūtu tirgu, nu tad mēs nokļūtu uh, aiz restēm, un šie gudrinieki no dažādām institūcijām būtu atzīti par nozieguma līdzdalībniekiem, līdzzinātājiem. Vai jūs varat eh, atrast kaut kādu politisku ceļu ārā no šīs putras, ko esam ievārījuši? Paldies tagad, Pēters Līze, paldies priekšsēdētāji! Paldies visiem runātājiem, paldies visiem klātesošajiem. Jāsaka, šeit mēs ļoti labi redzam, ka parlaments šajā jautājumā nespēlē nekādu milzīgu lomu. Vairāk vai mazāk viss jau it kā ir izņemts, bet padome teica, ka šo pasākumu uzskata par uh, tādu, kas būtu atbalstāms, bet mums ir jādiskutē par detaļām. Ir ļoti labi, ka visi, kurus šis jautājums interesē, ir ieradušies. Torvaldsa kungs, es domāju, tā ir aplama interpretācija, ko jūs šeit minējāt parlamentā un arī komitejā. Bija ļoti daudz cilvēku, kas jau 2002. gadā teica, ka komisijas un padomas piedāvājumi, nu, sevi praksē neattaisnos. Politiski iemesli dēļ mums nācās. Uh, kaldināt kompromisus, bet tas nenozīmē, ka sistēma pati par sevi jau ir atžgārna. Protams, no pieļautajām kļūdām ir jāmācās un pateikt, ka tas viss nebija paredzams. Nē, nu, tas uh, nav pareizi. Mēs piedāvājām arī šīs, uh, šos kritērijus. Uh, Un ja dalība valsts visu būtu padarījuši, kā tas bija paredzēts līdz 2012. gadam, tad šodien mēs ar tādām problēmām nesastaptos. Mans jautājums ekspertiem. Nu, cik eh, augstu šīs cenas var kāpt? Protams, ir dažādas, dažādi drošības mehānismi un tā tālāk, bet kādi ir, kāds ir šīs realistiskās aprēses, tad, ja stāsies spēkā komisijas priekšlikums, citi runā par 100 eiro, nu, ko jūs par to varētu teikt, ja priekšlikums tiks pieņemts? Kāds ir kāds šis realistiskais cenu līmenis? Paldies! Paldies Pēterim Līzim! Es pats arī esmu atļāvies sevi iekļaut runātāju sarakstā. Esmu ēnu referents. Bas Aighauts arī runās. Es atvainojos, es viņu nepamanīju, bet tad viņš varēs izteikties pēc manis. Mēs dzirdējām, ka mums nevajadzētu iejaukties tirgū notiekošajā, nu, es te varu smieties līgs palikdams. Arī finanšu tirgus jomā mēs teicām, ka viss ir jāatstāj brīvo tirgus spēku varā, un ja mēs to būtu tā patiešām darījuši, nu tad te viss būtu sagājis grīstē, un arī uh, lauksaimniecībā mēs to vien darām, kā iejaucamies tirgus notikumos katru gadu, un backloading tika izmantots uh, tik ilgi, mēs par to runājam tādēļ, lai nopirktu laiku, lai iegūtu laiku, neviens jau neteica, ka tas atrisinās problēmu, nē, tā mēs varējām vienkārši iegūt laiku, lai varētu uh, ilgāk diskutēt tālāk oglekļa noplūde. Nesen mums bija debetes par oglekļa noplūdes sārakstu 30 eiro par CO2 tonu. Varbūt, ka mēs varētu vēl pie tā atgriezties. Un tagad gribēju pavaicāt, kā tad var aprēķināt, uz kādiem pamatiem un datiem balstoties šo oglekļa noplūdi. Uh, Un jāsaka, ka nevar visu pasniegt arī nozarei uz, uz zelta paplātītes, un uh, viņiem tas ir jāapzinās. Lūdzu, Bāsā Eikhauts, tagad paldies, paldies, Matijas, uh, un jāsaka, ka gribēju vairāk vai mazāk teikt to pašu, ko jūs. Uh, Nu, neviens jau neteica, ka backloadings bija kaut kāds risinājums, tas bija tāds kā politisks risinājums, politisks kompromiss, nu, nosauksim to tā. Bet šeit jau ir arī problēmas būtība, ja mēs piedāvājam MSR risinājumu, un tad mēģināsim to padarīt pēc iespējas uh, rafinētāku, labāku, lai cenu uh, attīstība būtu, nu, vairāk vai mazāk paredzama. Uh, Ja mēs tagad aplūkojam komisijas priekšlikumu, tad ir šī certifikāta ieturēšana, jeb backloading, un tad būs vairāk certifikātu 20. gadā, un 21. gadā mēs sāksim šeit darboties ar tirgus stabilitātes rezervu, jeb MSR. Nu, tas taču ir muļķīgi. Uh, Vai jūs varētu parādīt uh, kaut kādu sakarību starp to, ka agrāk pieņemot lēmumu cenas būs stabilākas nekā tad, ja mēs backloading nekavējoties pārvedīsim uz šo stabilitātes rezervi? Nu, tādā veidā arī pielāgojot attiecīgi komisijas priekšlikumu. Paldies, tagad došu pirmiem vārdu Ferdinanda kungam, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem. Divas minūtes ilgāk nē. Jā, nu, tas būs uh, varans izaicinājums iekļauties divās minūtēs. Tātad Belēkungam atbildot par izmaksām uh, izmaksām uh, nozarei. Jādomā, kas tad izraisa cenu celšanos. Ja ir. Uh, From Luca, there is a discrepancy at the moment between. Ja ir augstākas cenas eh, vai, vai cenas tātad svārstās, tad ir eh, jāņem vērā, kā tās ir iespējams izlīdzināt, un ja ir šādi īstermiņa katalizatori, tad mēs nevarēsim pietiekam labi izpētīt to, kādas tad ir tirgus vajadzības, lai situāciju stabilizētu. Ja mēs runājam par cenām, es jau jūs iepazīstināju ar vairākiem iespējamiem scenārijiem, kā tas varētu izskatīties, un ir citi svarīgi faktori, piemēram, ekonomiskā attīstība siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazināšana līdz 2030. gadam. Tātad, nu, šeit mums ir darba pilns rokas joprojām, bet visumā ir tāds kā kompromiss, ko mēs varam uh, sasniegt tieši tagad un ko mēs varētu sasniegt vēlāk. Protams, tas attiecas arī uz cēnu līmeni. Līzes kunga uh, jautājums. Nu jā, te varētu ieskicēt eh, dažādus paralēlus scenārijus par ekonomiskiem indikatoriem. Tātad cena no 2021. līdz 30. gadam ir 1,7% gadā un no 21. līdz 2030. gadam saskaņā ar SF E SVF rādītiem tie varētu būt 23 eiro par tonu. Ja mēs runājam par 1% IKP scenāriju, tie būtu 15 e, eiro par tonu līdz 20. gadam un no 21. gada tie būtu 68 eiro par tonu. Un visu beidzot Eikhauta kunga jautājums par e, tagadējās cenas stabilitāti, jā, e, Ja 2018. gadā mēs uh, sāksim šo injekciju, un ja tiks izmantota rezerve tā vietā, lai certifikātus uh, palaistu tirgu, tad pārpalikums tirgu samazinātos diezgan strauji, un to jūs redzējāt manos aprēķinos, jo. Uh, nav vairs pārpalikuma, pārlieku liela piedāvājuma tirgu un cenas pamazām izlīdzinās un cenu trajektorija eh, tādā scenārija gadījumā ies uz augšu. Paldies! Tašīni kungs lūdzu, divas minūtes iespējams. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām šie pielāgojumie parametri ir jāievēro elastība un MSR ir jāievieš. Tādēļ, ka līdz šim nav bijis pietiekam daudz elastības. Un tieši par to runāja arī Andrē. Mums ir nepieciešami pielāgojami parametri, bet mums ir jāsaprot, eh, kāds ir MSR mērķis. Un kad mēs eh, radīsim šos parametrus, mums ir jādomā par to atbilstību arī attiecīgiem mērķiem. Nemēģinot eh, aizstāvēt savus kolēģus, ja es teiktu, ka MSR atrisinās visas problēmas. Ja es tā teicu, ja jums tā tas šķita, nu es ļoti atvainos, nē, tāds nebija mans vēstījums. Mums arī jāsaprot, kas tad īsti ir problēma, kāda ir tās būtība. Tas ir saistīts ar Grotes kunga teikto, mēs te nerunājam par tādu klasisku tirgu. Mums jāspēj pielāgot šīs, šie parametri tagadējam laikam, jo tie tika izveidot jau pirms kādu laiku un tie ir jāaktualizē. Es neteicu, ka MSR atrisinās problēmu, tas varētu palīdzēt, šī rezerve varētu samazināt varbūt vairākas uh, problēmas, deficīts, kas ir sistēmā. Bet, nu, mums ir jāsaprot, kādi šie parametri būs, un tagad daži jautājumi par cenām. Kādēļ mēs uh, veidojam vispār šo MSR, lai varētu kaut kādā veidā absorbēt iespējamos negatīvos šokus, lai nebūtu pēkšņi tāds pārliecīgs uh, pieprasījums pēc certifikātiem atļaujām? Mm, tas nenozīmē, ka automātiski paaugstināsies cenas, tādā veidā mēs cenas varēsim stabilizēt. Bet tas nenozīmē, ka tās tā pēkšņi šausies gaisā. Nu, jā, ja mēs visu dzīvē varētu tik ļoti labi paredzēt, tad eh, cena būtu ļoti stabila, bet tā jau tas nav. Un Atbildot uh, Grots kungam, mums ir jāapzinās, ka tas ir mākslīgs tirgus, te ir uh, dažādas kvotas, kas tika modelētas, ņemot vērā nospraustos mērķus, un jāsaka, ka ekonomiskā recesija pirms kādu laiku vispār bija, nu, galīgi neparedzama. Paldies, un tagad Nākamais runātājs - Haukskungs, paldies. Markukungs, Paldies, jā, ļoti grūti divās minūtēs kaut ko pateikt, ja mēs runājam par elastību. Uh, mēs varam te uzbūvēt uh, ierīci, mašīnu, kas sāks darboties pēc pieciem, sešiem gadiem, bet vienotais tirgus jau tik vienkāršiem mehānismiem nav pakļauts. Un ja tas būs jauns rīks, tad tas uh, būs jāpielāgo jauniem apstākļiem. Jāsaka, ka industrija mainīsies, ir mainīsies oglekļa līmenis, tādēļ elastība ir nepieciešama kā svaigs gais par oglekļa noplūdu runājot. Esam darījuši patiešām ļoti daudz Uh, ņemot vērā arī klimata pārmaiņu politiku un 2020. Uh, gadam ir nosprausti mērķi un padomes sencinājumos ir runāts arī par uh, kā, oglekļa noplūdes problemātiku pēc 2020. gada. Ir arī jāpielāgo ražošanas līmeņi un ir arī netiešās izmaksas, e, to jautājumu varētu risināt labi. Ja mēs runājam par e, references atsaucas cenu 30 eiro e, ir aprēķināti ņemot vērā oglekļa noplūde, oglekļa noplūde ir liekām blakus uh, investīciju noplūdei, un ja pēc 10-15 gadiem nebūs eh, nu, attiecīgs investīciju daudzums, kas kompensēs šo oglekļu noplūdi, nu, tad mēs eh, sast, sastaptamies ar milzīgām problēmām. Cena tad varētu pārsniegt 30 eiro, bet es nedomāju, ka 30 eiro ir šobrīd tāda realistiska cena, neņemot vērā investīciju līmeni. Tālāk, kāds ir MSR mērķis? Tas tika izveidots, lai mums nebūtu visu laiku jāietur certifikāti. MSR eh, gan eh, nu, nav paredzēts, lai eh, automātiski aizstātu backloading, bet lai varētu absorbēt, mīkstināt esošos šokus cilvēki, protams, eh, modelējot iespējamo situāciju tirgu, ir eh, pieļāvuši kļūdas, un mēs mēģinām, eh, nu, tā kā kopēt vai, vai, teiksim, modelēt, simulēt iespējamo tirgu, un tas tiek ņemts vērā arī rīkojot emisiju izsoles un visas sistēmas, kas tika izveidotas pēc ETS, piemēram, Kalifornijā, uh, paredz elastību no piegādes kontekstā. Tas tiek eh, veidots atšķirīgi, bet šāda, eh, šāda iespēja ir paredzēta. Jāsaka, ka ETS jau arī var mācīties no eh, citiem un, un ņemt paraugu. Paldies! Paldies par šo prezentāciju, par atbildi atbildēm un jautājumiem, un tagad mūsu uh, semināru otrā daļa dodu vārdu kolēģim Jānam Dankanam, kurš vadīs tagad sēdi. Atpēc. Ladies and gentlemen, thank you very much. Uh... Dāmas un kungi, liels paldies, ka esat uh, uh, šajā uh, paneļa diskusijā. Mums ir četri uh, dalībnieki un uh, parlamentā dažkārt mēs uh, tiekam uztvērti kā tādi, kas ir, nu, tālu no šīm, šīm relā, reālajām problēmām, un tādēļ mēs vēlamies tiešām padziļinātu izpratni par to, kā tad darbojas šī emisiju tirzniecības schēma. Tagad iepazīstinu ar runātājiem. Ir Jasons Andersons no Pasaules dabas fonda kas ir klimāta un enerģijas politikas um, nodaļas vadītājs Eiropas Savienībā. Džesa Skot uh, vada Eiro, Eiro elektrika uh, uh, vides un attī, uh, ilgtspējīgas attīstības nodaļu. Pēters Bočeks ir uh, enerģijas, uh, veselības, drošības un vides uh, padomas direktors un Dirks Foristers ir starptautiskās emisiju tirzniecības apvienības uh, direkt, prezidents un um, direktors. Lai mēs uh, varētu gūt maksimālu labumu no prezentācijām, tad aicinu jūs uh, Eh, tos, kas uzdodat jautājumu, stādīties priekšā un uzdodot jautājumu nepārsniegt vienu minūti. Tas mums dos laika uzklausīt vairāk jautājumu un eh, sniegt vairāk atbildes. Es gribu teikt, ka tas ir tiešām izšķirošs brīdis. Ja mēs šo jautājumu šobrīd nesakārtosim, tad tas mums neizdosies arī vēlāk. Un tagad es dodu vārdu Jasonam Andersonam diskusijas uzsākšanai. Paldies priekšsēdētāji, ir liels prieks būt jūsu vidū, un es, uh, man varbūt pat nevajadzēja sešas minūtes, jo uh, man palīdz šis uh, dokuments, kura simts eksemplāri atrodas šeit uz galda, un to mēs esam sastādījuši ar Greenpeace un citiem partneriem par klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumiem Eiropā, tātad šeit šī politika ir analizēta. Tagad galvenie uh, šī dokumenta punkti. Kādēļ uh, mums būtu jāinteresējas par šo ļoti tehnisko jautājumu? Šī emisijas tirzniecību, emisiju tirzniecību schēma, uh, nu jau Šī ideja bija izteikta jau pirms 2003. gada, un šai sistēmai uh, darbības sākums bija grūts, bija grūti izveidot sistēmu. Uh, un kad nu, šī sistēma jau ir uh, tuvoja saviem pusauču gadiem, mēs redzam, uh, kādas uh, ir liels atšķirības starp to, kas bija iecerēts savulaik un kā šī sistēma patiesībā darbojas. Un mēs uh, saprotam, ka šeit būtībā ir kaut kas jāmaiņa. Tirgus stabilitātes rezerve uh, ir pirmais uh, būtiskais solis, kas nepieciešams, bet ar to vien nepietiek. Ar mūsu priekšlikumiem jūs varat iepazīties šajā dokumentā, ko es minēju. Pirmkārt, um, nu, uh, analītiķi um, diezgan vienprātīgi uzskata, ka šim uh, MSR jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk uh, jau 2016. gadā, nevis 2017. gada sākumā. Tātad ir aktīvāk jāreaģē uz tiem datiem, kas parādās. Tātad mēs uzskatām, ka šis mehānisms varētu sākt darboties 2016. gadā un to varētu pārskatīt 2021. gadā, nevis kā tas tagad ir piedāvāts 2026. gadā. Kādēļ ir jāsāk uh, šo mehānismu īstenot tagad? Šeit nav runa par teorētiskām problēmām. Ir uh, šobrīd mēs saskaramies ar problēmu, kas ir jārisina, un šo problēmu padara smagāku vēl tas, ka, kad šie atliktie certifikāti atgriezīsies sistēmā, tad būs ļoti liels pārpalikums. Un tādēļ ir kaut kas jādara, lai šis emisiju apjoms, kas šobrīd ir iesaldēts, tā strauji neatgrieztos atkal apritē. Nākamais ir tehniskas korekcijas, kas ir nepieciešamas zemākajam un augstākajam slieksnim. Tā kā ir eh, loģiski, kā sekojot šai situācijai, tirgu ir nepieciešams veikt korekcijas. Mēs, eh, mēs eh, neiedomājamies, ka šī sistēma pēkšņi pazudīs 2030. gadā, jo grafikos bija redzams tikai uz 2030. gadām, bet šī situācija turpināsies un kaut kas būs jādara arī pēc tam attiecībā uz tirgus stabilitātes rezervi. Tā kā ir jāierobežo šo atļauju apjoms, ko var uh, pārnest uz nākamo periodu, jo pretējā gadījumā jāsaka, virs šīs sistēmas karājas tāds kā Damokla zobens, ja ir pārāk liela rezerve. Vien no, viena eh, daļa no šiem risinājumiem varētu būt jauna tiesību akti, eh, kā no, kas paredz, kā novērst eh, pārāk lielu uh, piedāvājumu šai sistēmā, bet ja nu šī, šis pārpalikums ir mazāks nekā tas ir. Vai arī gluži pretējais scenārijs, ja, šis ir, ja šeit ir runa nevis par diviem miljārdiem, bet par četriem miljārdiem. Um jo mēs, mēs arī varam konstatēt, ka emisiju samazināšanas politika, efektivitātes palielināšanas politika darbojas un tā doda rezultātus. Un tā kā Eiropas noteiktais smēķis par 40% samazināt emisiju apjomu arī noteikti dos rezultāts. Tas viss ir jāiekļauj šajā uh, sistēmā un ir jādod stimuli veikt uh, inovācijas un. Paldies tagad par uzmanību. Paldies, Andersona kungs. Tagad ir nākamais runātājs ir Džesija Skota. Es pārstāvu Eira Lektrik, tā ir E, asociācija, kas pārstāv Eiropas elektro nozari. E, šeit ir e, vēstule, kurā ir 59 zīmoli, tātad 59 uzņēmumi. To ir parakstījuši pievienoties, jo tieši šai koalīcijai, kas pārstāv 5 miljonus darbu un 9 miljārdus aktīvu, jo mums ir arī mūsu vidu institucionālie investori un, he, un uh, hedge fondi. Protams, šis apspriestais ir tāds kā steidzamības pasākums MSR, mūsuprāt, var būt risinājums Tieši tādēļ Vācijas un apvienotās karalistes valdības atbalsta šo risinājumu arī padomē. Mēs vēlamies, lai MSR sāktu darboties pirms 2020. gada, mēs vēlētos, lai tas būtu 2017. gads, jo, kā jau eksperti norādīja, ka šo uh, atļauju atlikšana uz vēlāku laiku, un ja tie atkal šīs atļaujas atgriezīsies tirgu 2017. 18. gadā, tad šī uh, rezerve ārkārtīgi pieaugs, un tas ir tāds zigzagu veida grafiks, kas nevar uh, radīt uzticību tirgus attīstības perspektīvām. Tātad. tad Eh, mums ir jāsāk rīkoties brīdī, kad eh, certifikātu atlikšana uz vēlāku laiku beigsies un kad šie certifikāti atkal nokļūs atpakaļ sistēmā. Eiropa padome ir noteikusi jaunu emisiju samazināšanas mērķi un uh, ETS ir bijis tikai viens no risinājumiem, kā samazināt emisijas, varbūt arī oglekļa nodokļi, kas ir daudz vienkāršāk piemērojami. Bet problēma ir tāda, ka nav vien, iespējams viens nodoklis Eiropas Savienībā, tad būs 28 dažādi CO2 nodokļi, un tas ietekmēs arī kopumā visu Eiropas iekšējo tirgu. Vēl viens risinājums ir emisiju uh, apjoma noteikšana katrai iekārtai, skurstenim un tā tālāk. Šī sistēma ir ļoti neelastīga un tādēļ um, nu, uzņēmējiem vislabāk patīk šis oglekļa tirgus, tas ir elastīgs mehānisms arī attiecībā uz cenu noteikšanu. Un šis ir, šis emisiju tirzniecības tirgus ir kļuvis arī par globālu modeli, ne tikai par līdzekļu, kā samazināt CO2 emisijas. Būtībā tagad pastāv iespējas, ka šajā sistēmā varētu iesaistīt visas pasaules valstis, un šī sistēma dod arī ieņēmumus, kurus varētu ja, novirzīt uh, Eh, inovācijām, lai samazinātu oglekļa emisijas. Bet šeit ir trīs eh, galvenās problēmas, kas jārisina, lai eh, stiprinātu uzticību šai sistēmai un lai arī varētu uz to balstīties pieņemot lēmums par investīciju investīcijām. Tātad pirmais, pirmā problēma ir šis pārpalikums, ir lielāks uh, piedāvājums nekā pieprasījums. Šeit ir runa par 2,5 miljārdiem tonu līdz 2030. gadam. Tātad piedāvājums ir, ir noteikts, tas nav elastīgs, bet pieprasījums mainās. Būtu jārod risinājums, kā pieprasījums un piedāvājums varētu tikt saskaņoti. MS ECR var atrisināt tātad pirmo un otro problēmu, bet uh, problēmu par 2030. gadu un par oglekļa noplūdi, tā saucamo, tā, tās uh, šis MSR nepalīdz risināt. Emisiju tirzniecības sistēmas mērķis ir uh, nodrošināt pārmaiņas procesos tajās nozarēs, kas piedalās un šo uzņēmumu portfeļos. Un ja mēs gribam nodrošināt pārmaiņas, ir nepieciešamas investīcijas. Manas nozares pārstāvji atzīst, ka šīs debats pēdējo piecu gadu laikā ir bijušas, nu, tādas lēnas, bet tas ir bijis politisks signāls. Vislabākais signāls ir šis ETS, bet, diemžēl, oglekļa cena nav nekāds ietekmīgs signāls, un ja šī cena nemainīsies līdz 2021. gadam, tas nav signāls, kas rosina mainīt politiku. Ja šī situācija saglabājās, tad uh, Uh, investīcijas tiek atlikt šai nozarei uz vēlāku laiku. Tālāk par parametriem, par tehniskām detaļām. Mēs esam veikuši vairākas analīzes, bet, nu, kopumā sektorā mums būs jāmācās uh, darot Uh, būs jāmācās, kā izmantot šo tirgu, kā tajā darboties. Un svarīgs jautājums ir uh, pārskatīšanas klauzula par to, ka MSR ir jāpārskata piecus gadus pie, pēc tā darbības sākuma. Paldies, Skotas kundze. Un tagad došu vārdu Pēteram Bočikam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicināt mūs, uzaicināt mūs uz šo uh, diskusiju, eh, jo mēs šeit runājam, eh, mēs arī esam ļoti ieinteresēti, jo pārstāvām eh, energoietilpīgo ražošanu. Un mums ir jācīnās globālajā, globālās konkurences apstākļos, tā kā Ei, Jūs e, tagad plānojat to, ka komisija atkal iejauksies ETS tirgū un e, jums ir teikts, ka uh, backloadings ir viens no intervences variantiem. Nu labi ir dzirdēt, ka šajā tirgū tiks ieviezinām elastība, kurš līdz šim ir, bij, nu, ir bijis tāds diezgan stīvs. Nu, tieši to arī energo. Uh, ietilpīgās nozars ir prasījuši jau no paša sākuma, tā kā mēs apgādājamies ar to certifikātu skaitu, kas mums ir vajadzīgs, mums nevajag vairāk, kā mums vajag, un, ja mums tās nevajag, tad vienkārši tās nedodiet mums. Tātad jābūt šai e, e, piegā, piedāvājuma elastībai, kas balstās noteiktiem atskaits punktiem. Uh, Un sistēma, diemžēl, nav tik elastīga, kā mēs to vēlētos. Nu, ir šī ekspost korekcijas iespēja, kad jūs slēdzat rūpnīcu, tad jūs zaudējat tiesības saņemt certifikātus un kvotas, un tad, kad jūs pārsniedzat noteiktu slieksni, atkal ir noteiktas normas, kas jāievēro, bet, lūk, viss šī elastība ir ļoti ierobežota. Un tagad kad jums eh, veselā prognozētāju armija stāsta par dažādām iespējām, faktiski jūs nevarat salīdzināt eh, šos pieņēmumus. Jums, piemēram, tika prezentēts pieņēmums, ka emisijas būs diezgan stabils. Tas nozīmē, ka ekonomikas atjaunošanās un atvesļošanās nav paredzama. Tas ļoti bēdīgi Eh, nu tad 1% eh, eh, izaugsmes un 2% un mm, nu, tā tālāk. Lūk, ir ļoti grūti salīdzināt šos dažādos pieņēmumus, dažādos scenā, scenārijus un izveidot tādu kopainu. Man ir ļoti daudz neskaidrību un jautājumu, uz kuriem līdz šim atbildes nav rastas. Mēs nezinām, Eh, kādi būs eh, COP21 eh, konferences rezultāti Parīzē. Mēs esam redzējuši ietekmes izvērtējumu. Mēs neesam redzējuši ietekmes izvērtējumu, tātad kas notiks MSR ieviešanas pašā sākuma periodā, kāda veida ietekme uh, iemesar būs uz cenām, un e, mērķis, es saprotu, ir palielināt e, cēnu, oglekļa cēnu, bet to nevar darīt atrauti no oglekļa noplūdes riska izvērtēšana. Tātad, kas notiek ar uh, oglekļa noplūdu? Jā, mums tas nāks kaut kad vēlāk, pirms. Jums Izdarīsim to, un pēc tam, jā, dzirdējot padomu, ka ko jau tur teica par oglekļu noplūdu, nu tad skatīsimies vēlāk. Mums tas nav nekās atvieglojums, mums šāda pieeja, mums šāda pieeja neapmierina. Ja mēs iejaucamies šajā tirgu, tad mēs vēlamies paralēli vienlaicīgi redzēt arī atbildi uz mūsu bažām par oglekļa noplūdi un uh, šī situācija noteikti ir jāizlabo, jāuzlabo. Mēs nevaram turpināt kā līdz šim. Mums vajadzētu palielinātu elastību, arī runājot par mm, sadali, un emisiju tirniecības sistēmai ir jābūt izturīgai izaugsmas situācijās. Mums jārunā par nodarbinātību, mēs nevaram uh, runā tikai par samazinājumiem, jo viss tas, ko mēs esam dzirdējuši līdz šim, tas palielinās energonesēju cenu arī gala patērētājiem. Un jau tagad daudzās dalībvalstīs ir problēmas ar energonabadzību. Un visi šie jautājumi paliek neatbildēti. Mēs sakām, jā, mēs ETS sistēmu varam uzlabot, Un ja jūs mums atļausiet, mēs to izdarīsim vienā piegājienā ar lielāku uh, elastību sadalījumu jomā. Bet jautājums ir, vai jūs atļausiet tam notikt, izmantojot MSR. Paldies, Počekungs. Un visbeidzot, pēdējais runātājs Paldies, es vēlētos, eh, saka Forester kungs, jums nedaudz pastāstīt, kā mēs darbojamies nacionālajā ETS un kā darbojas šie starptautiskie, starptautiskās institūcijas un kā mēs darbojamies visā pasaulē. Un mūsu mērķis, protams, ir redzēt izmaiņas klimata pārmaiņu procesos un vēlamies redzēt tajā arī tirgus iesaistīšanos. Pirms diviem gadiem es šeit jau biju un runāju un aizstāvēju certifikātu uh, izņemšanu no tirgus. Tajā laikā tas bija pasākums, kas likās varētu palīdzēt Mēs esam centušies būt konsekventi, un eh, backloadings bija tāds pirmais solis, eh, kas bija vajadzīgs solis. Mēs, izvēr mēs izvērtējām arī alternatīvas tam, kā tik galā ar eh, esošo pārpalikumu, vai tā tad paturēt to rezervē, vai vispār izņemt no grozības. Nu jā, varbūt eh, tās ir tādas galējības, vai laistos atpakaļ tirgu, vai uh, vispār likvidēt. Un, ja mēs apstāmies, kā vispār praksē darbojas emisiju tirgi, nu tad eh, šeit laika ziņā, nu, kaut kas tā kā nesavienojums. Uh, piemēram, kompānijas plāno investīcijas ilgtermiņā, nu, piemēram, lielie energo uzņēmumi. Uh, kas plāno 20, 30 gadu perspektīvā, bet eh, et, darbībā ETS tirgos viņi darbojas ļoti, tā teikt, īstermiņā, jā, nu varbūt uh, maksimums desmit gadi, viņi skatās desmit gadi. Uh, jo uh, pārāk tālu uz priekšu pirkt, protams, ir dārgi, rasti viņi darbojas uz pašreizējo brīdi, un ir ļoti grūti arī paredzēt nākotnes parametrus. Un jūs, kā parlamentārieši, kas pārvalda uh, publiskos aktīvus, uh, jebkurš ja tirgotājs uh, varētu teikt, ka uh, tirgu, kurā jau tā ir par daudz certifikātu, um, nu, tas, protams, nepalīdzēs uh, celt to vērtību. Tirgu stabilitātes rezerves izmantošana var palīdzēt, uh, nu, mīkstināt šīs te ekstrēmās situācijas un uh, regulēt situācijas laikā, kad ir šis lielais vārpalikums. Bet mēs uh, esam daudz domājuši, piemēram, par e, stratēģisku degvielas rezervu veidošanu. Un e, faktiski šīs rezervas nav domāts, lai regulētu cenu, e, bet lai kompensētu, piemēram, piegādes trūkumu, bet, nu, daudz kas ir atkarīgs no pareizā lai, pareizās laika izvēles un kā jūs sadalāt uh, laikā um, certifikātus un to izplatību. Ja jūs, piemēram, pēkšņi nonākat uh, pretējā fronts pusē, uh, var rasties, piemēram, piedāvājumu problēmas Un, eh, piemēram, eh, ir jāskatās uz laiku, eh, uz situāciju, cik maksā uz to brīdi sertifikāts, kādas, kādas ir oglekļa cenas, un jāizvēlas pareizais brīdis, kad laist šīs papildus sertifikātus tirgu. kā ietas to skatās. Mēs esam studējuši tirgus, veikuši tirgus analīzi Un varbūt, ka MSR vajadzētu ieviest ātrāk un uh, ieturēto sertifikāts vajadzētu nolikt rezervē. Un uh, tas palīdzētu mīkstināt uh, šo te uh, strauju, pārmērīgi straujo kāpumu kritumu scenāriju. Mēs arī uzskatām, ka tehniskie parametri Turp, tehnisko parametru noteikšanai varētu turpināt analīzi, mēs esam beiguši arī pašu savu analīzi, domāju, arī komisija pie tā strādā. Un visbeidzot, kāda ir situācija globālajā tirgu, Andrē Marku jau par to runāja. Uh, uh, emisiju tirgi jau ir izmantojuši šādas rezervas. Uh, Kalifornija, Kvebeka, piemēram, tā tad viņiem ir uh, sistēmas, lai uh, tiktu galā ar uh, cēnu ierobežošanu un arī ar sertifikātu ieplūšanu tirgu. Tas varbūt nevarētu darboties gluži tāpat kā Eiropā, jo ir šie te cenu atbrīvošanas ierosinātāji Un, attiecīgi, šīs te papildus uh, tonnas, papildus certifikāti par papildus tonnām nonāk tirgu tikai tad, kad ir sasniegta kaut kāda šī te uh, atsaucas cena. Paldies! Uh, mums ir aptuveni 15 minūtes laika jautājumu uzdošanai. Tātad lūdzu pa vienam jautājumam no katra, kas vēlas to uzdot. Paldies, gribēju runāt par oglekļa noplūdi, un Bročekungs teica, ka ražojošai industrijai, it sevišķi ķīmijai un uh, izēvielu industrijai, ir grūti laiki, un es domāju, ka neviens no mums negribētu, lai šīs uh, jomas atstātu. Uh, Eiropas Savienību, un mums nu pat bija balsojums komitejā un uh, tika uh, apšaubīts, vai patiešām Eiropas komisijas piedāvātie 30 eiro par tonu gribēju paveicāt. Uh, jūs teicat, must be approved, tas ir jāpieņem. Tātad, kā varētu modificēt šo oglekļa noplūdes sarakstu no jūsu redzes punkta? Uh, raugoties. Domāju, ka tas ir tāds kā klupšanas akmens, un ja mēs varētu vienoties par MSR, tur, protams, arī būs nepieciešama kompromisa. Es gribēju pavaicāt, kā varētu uzlabot situāciju, kas nāk par labu arī, piemēram, ķīmijas, eh, ķīmisko vielu, ķīmisko izstrādājumu ražotājiem. Paldies! Zoltāns Balko tagad lūdzu. Köszönöm a szót, elnézést kérek, hogy kérdés helyett egy Rövid megjegyzés. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka tagad nevis uzdošu jautājumu, bet uh, izteikšu komentāru. Man ļoti iepriecināja Baučika kunga teiktais. Kopš esmu uh, deputāts parlamentā, šķiet to dzirdu pirmo reizi. Mēs jau visi vēlamies aizsargāt vidi, sabazināt CO2 izbešus. Bet mēs te tik visu laiku runājam par tehniskiem jautājumiem, par ražošanas drošību, diversifikāciju un tā tālāk. Un tagad pirmo reizi komitejā kāds uzdrošinājās runāt par energo nabadzību, enerģijas cenu radīto nabadzību. Mums tas arī ir jāņem vērā. Tas arī ir saistīts ar energoapgādes drošību. Mums ir jāsaprota, vai mūsu patērētāji vispār vēl var sekt šīs aizvien pieaugošās energoizmaksas, vai viņi var atļauties vispār rēķinus samaksāt. Mēs esam Eiropas pilsoņu tieši ievēlēti pārstāvji. Tādēļ mums ir ne tikai jāpatur acu priekšā ilgtermiņa mērķi, bet jādomā arī par pilsoņu ikdienas dzīvi. Paldies! Paldies! Ivo Belets tū, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu ļoti lakoniski. Es saprotu, ka, protams, arī iesaistītajām pusēm jādod vārds ir. Forester kungs, daži jautājumi tieši jums. Varbūt jūs varētu konkrēti ieteikt, kā mums reaģēt uz energo intensīvās uh, industrijas paustajām bažām ir patiešām dzirdēts, ka pēc 21. gada pietrūks varbūt šo uh, atļauju un pat uh, labākajiem klases skolniekiem to varētu pietrūkt, tātad triecieniekiem. Nu, nezinu, vai patiešām tā pareizi uztver jūs komentārus, bet pat uh, tās rūpniecības nozares, kas varēs sasniegt šos jaunos visambiciozākos kritērijus, uh, Nu, kā viņus uh, iedrošināt, kā pateikt, ka nav par ko uztraukties, ka šie asignējumi būs uh, patiešām pieejami arī labākajiem tricieniekiem, ka nebūs nekāda deficīta pēc 21. gada. Paldies, tikai vēl viens jautājums, un es ceru, ka paneļa runātāji atcerēsies jautājums. Uh, thank you, Mr. Chairman. I think my question mainly relates to Mr. Paldies. Šķiet, eh, vairāk eh, jautājums būs adresēts Bročak kungam. Jūs eh, pārstāvat ķimikāli ražotājus, jūs pārstāvat arī Shell. Gribēju pavaicāt, kādēļ viņa pozīcija atšķirs no jūsējās. Es īsti nesaprotu, kuru ķimikāli ražotāju man šeit ir jāuzklausa un Bočekungs, mēs šeit nerunājam par visām, uh, visu ogliekļu certifikātu atļauju brīvu piešķiršanu, bet BESF lielākais ķīmijas uzņēmums uh, runā saņēma 5 miljonus šo atļauju, uh, un viņiem nevajadzēja vispār par tā maksāt nekapējas. Nu, kā varētu šis skaitlis pieaugt, ja mēs runātu par visiem ķīmijas uh, produktu ražotājiem? Labi, Aikaut kungs, tagad došu vārdu mūsu ekspertiem, un pēc tam došu vārdu vēl uh, jautātājiem. Tātad sāksim no kreisās puses un tad uh, virzīsimies uz labo. Paldies! Uh, Grotes kungam atbildot, jūs balsojāt pret iejaukšanos šeit oglekļu noplūdes procedūrā, bet mēs varam patiešām izpētīt kritērijus ko darīt uz nākamo tirzniecības uh, posmu, pakāpi, te varētu ieviest, zinām, elastības līmeni, un mums patiešām ir jāiepazīst, kāds iespējas šeit pastāv. Mums jāpadomā arī par tādu kā apdrošināšanas politiku, eh, kas piedāvā zināmu drošību šīm nozerēm Eihaut kungam atbildot, Šēls atbalsta MSR, jūs esat apmūzis, arī es esmu tāds. Jo enerģijas ražotāji, nu viņi visi vienbalsīgi neatbalsta mūsu piedāvājumu. Poļu kolēģi, piemēram, nav sajūsmā par to. Jums jāiepazīst ar atšķirīgām interesēm, atšķirīgām stratēģijām. Es saprotu kolēģis no Šēl, viņi. Uh, patiešām daudz uh, cerību liek uz uh, CCS, jeb oglekļu piesaistu un saglabāšanu, bet nu visi nav pilnīgi vienas prātas, nu tas ir jāņem vērā. Es runāju kā ķīmijas nozars pārstāvis, bet nu var runāt tikai tā ļoti plašā kontekstā. Un jāsaprot, ka ir tāda zināma savienība energointensīvās rūpniecības vidū. BASF nesot maksājuši, nesot pirkuši šīs atļaujas, nu es nezinu, vai tā tiesa, bet nu varbūt tad viņi atbilst visiem kritērijiem. Protams, viņi ir eh, ļoti energointensīvi, viņi ļoti daudz ražo un viņi saņem tās atļaujas, kas viņiem nepieciešams. Nu tad jau tā ir ideāla situācija. Šķiet, ka sistēma sevi vismaz tā ir attaisnojusi. Mēs varam patiešām Eh, piedāvāt tik daudz atļauju, kas ir nepieciešams, lai varētu būt arī izaugsme. Paldies! Anderson kungs, lūdzu. Mums ir jāatzīst, ka MSR efekts ir tāds, ka vajadzētu izlīdzināt šīs cenas, ja mēs ieviešam to agrāk un panākam to, ka neizmantotās backloading tonnas netiek atkal iekļautas sistēmā. Tas var piedāvāt. Tas var novest pie tā, ka pēc eh, ļoti ilga visai zema cenu līmeņa nāks atkal tāds milzīgs cenu kāpums. Tātad, e, pateicoties MSR, e, šīs cenas vārstības nu, nebūs tik ievērojamas, līmenis būs visai vienlī, tāds viendabīgs. Mēs gribam e, patiešām gūt panākumus, panākt pēc iespējas mazāku izmešu daudzumu. Kādas politikas lēmumus mēs esam pieņēmuši? Nu, pār maz tonu tā jau nav galvenā problēma. Galvenā problēma ir tāda, ka ir par daudz tonu. Jāsaka, ka e, nu, neviens no priekšlikumiem, ko esam izstrādājuši, tā pilnībā atbrīvoties no šīm liekajām tonām mums neļaus. Un mums ir jāsaprot, kā cīnīties ar oglekļu noplūdu. Protams, tas nelabēlīgi ietekmē nozars konkurēt spēju. Mēs runājam par to, ka tiek. Uh, ir piekāpšanās nozaras priekšā, lai tās nepārceltu savus uzņēmumus uz citām vietām un jābūt investīcijām, kā mm, veidot tādu tautsaimniecību, kas rada maz CO2 izmešu. Nu, bet eh, jāpadomā par tādu labāku visu nozaru saspēli, lai nav kaut kā tādi pilnīgi izolēti uzņēmumi. Paldies. Paldies Andersona kungam. Un tagad nekavējoties dod vārdu Foresteru kungam. Paldies. Par oglekļa noplūdi. Uh, gribētu pateikt, ka varu piekrist arī dažām Pīter paustajām domām, bet neesmu pārliecināts, ka MSA arī ir tāda panecēja. Mēs zināmā mērā varējām justies iedrošināt pateicoties padomes secinājumiem. Un mēs cerējām, ka šajā likumdošanas pakotnē būs domāts arī par citiem elementiem. Un zināmā veidā mēs saprotam, ka ir jāiepazīstas ar MSR likumdošanas priekšlikumu un jāsaprot, kā tas ietekmēs situāciju tirgu, bet nu nedrīkstam izlaist šo iespēju no rokām, jo mums ir jādomā par problēmu risināšanu. Varu piekrist Jason komentāriem par eh, šo cenu līmeņu vientabīgumu saglabāšanu. Tas palīdzēs mums visiem, ja cenas būs stabilāks, nevis visu laiku tur svārstīsies. Nu, izcili, pat eh, mazāk laika jums bija vajadzīgs nekā atvēlēts. Un tagad, Skots kundze, paldies! Es varu piekrist gan Dirkam, gan Jasonam, MSR panākt cenu viendabīgumu, lai nav tādu milzīgu atšķirību, un mums tas ir jārisina, un daži komentāri par oglekļa noplūdi. Mēs te vēlamies ar koncepciju atrisināt divas problēmas. Pirmām kārtām energo izmaksas Eh, globālā situācija pasaulē. Jāsaka, šāda globāla spēles laukuma te nekad nav bijis. Tā tad ir valstis, kurām ir daudz naftas, citām nav, piemēram, Itālijā spīd ļoti bieži saule, holandiešiem ir daudz gāzes un tā tālāk. Tā tad nekad nebūs tāda globāla atspēriena punkta. Eiropa, diemžēl, nav vislabākajā situācijā, tādēļ tai ir. Uh, Eh, jāizvēlas cita stratēģija atšķirībā no tiem kontinentiem, kur ir ļoti daudz lētu energoavotu. Tālāk eh, konkurence investīciju jomā, tas attiec arī uz sektoru, ko pārstāvu es, ir daudz transnacionālu uzņēmumu, mēs arī Ir arī daudz uzņēmumu, kas patiešām savus atkritumus un izmešus atstāja ārpus Eiropas. Piemēram, daudz uzņēmumu vai ārpakalpojumu tagad ir Turcijā, Brazīlijā, Krievijā. Mēs investējam ārpus Eiropas. Mēs nezinām, ko darīt Eiropas iekšienē, jo politikas raidītie signāli nav visai iedrošinoši un vienīgā, vienīgais risinājums ir nogaidīt. Un es ceru, ka kolēģi no Shell man piedosies, teikšu, ka tā ir ļoti vieda, ļoti vietas rafinēts uzņēmums, kas eh, vēlas būt par līderi vismaz turpmākos eh, simts gadus. Jā, nu ļoti jauki. Iedrošinoši saka Dunkan kungs, vēl ir desmit jautājumi. Nils Torvalds grib vēl uzdot jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt tas ir saistīts ar eh, oglekļa noplūdi. Bija pētījums, ko pasūtīja komisija, nu nedaudz varbūt salīdzinājumam par MSR un ko šeit varētu uzlabot, vai jums ir kaut kāda informācija? Vai varētu varbūt jūs nedaudz pakairināt, vaicājot par atšķirīgām pieejām? Paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem uh, zāles uh, aizmuguri, nevis šeit priekšā, bet nu varbūt 30 sekundes katram un beigās katram no runātājiem uh, dosim apmēram minūtu laika, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Un ja jūs nedzirdat atbildes uz saviem jautājumiem, tad varat tos atsūtīt pa e-pastu. Lūdzu, Devits Moris, jūs varat ar sevi iepazīstināt. Paldies! Gribu uzdot jautājumu Bočika kungam. Es esmu pārsteigts ka ir tāda atturība pieņemt agrīno īstenošanu. Ir e, 2013. gadā ķīmijas sektorā bija šie uh, 13 miljonu lieko atļauju, emisiju atļauju, un mēs zinām, ka par 20% varētu šeit pieaugt emisijas, ja netiks izsniegts jauns atļaujas. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai defin, vektors atbrīvos brīvās atļaujas, kas tam nav nepieciešams. Nu, 11 sekundes jūs ietaupījat. <laughs> You know who you are. <laughs> Kungs bez matiem zāles aizmugurē. Nu tā man bija vienkāršāk jūs identificēt. Es jau sapratu, kad jūs norādījāt uz manu pusi ar roku, ka jūs domājat mani. Labi. Es gribēju pavaicāt Dunkana kungam, vai jums šķiet, ja mēs varēsim pietiekami labi uh, ieviest MSR, vai mēs varēsim beidzot par visām reizēm atrisināt oglekļu noplūdu problemātiku un 2030. gadā samazināt savu izmešu daudzumu. Vai jūs redzat vēl kādas gaisā paceltas rokas? Lūdzu, lūdzu, nekautrējieties. Nu labi, nu tad došu uzreiz vārdu ekspertiem. Un tagad dosim sākumā vārdu cilvēkiem, kas sēž pa labi un virzīsimies uz kreiso pusi, lūdzu. Jā, nu, es jums varu piekrist, saka Skotas kundze, jo ātrāk mēs uh, pieņemsim MSR, jo uh, labāk mums izdosies sasniegt 2030. gada mērķus. Nu, es nezinu, vai tā būs 11 mēnešus ilgstoša koplēmuma procedūra, kā runājot par 2020. gadu pakotni, nu, varbūt līdz 2020. gadam, nu, kādus divus gadus mums tas prasīs par tērauda rūpniecību. Jāsaka, ka viņi sastops ar tām problēmām, ar ko uh, sastops elektrības problēmas, mainās biznesa modeļi, mainās tirgi, un mēs domājām, ka mums ir uh, jāmēģina apsteigt uh, šīs pārmaiņas un jābūt par līderim inovācijā. Lūdzu, Forester kungs, turpiniet. Varbūt, ka jūs uh, dzirdēsiet uh, arī no manis to, ka atbalstu tādu uh, ātru rīkošanos. Nu, mums nešķiet, ka MSR te virzās ļoti ātri, un tam būs nepieciešams vēl daudz laika, būs nepieciešama tāda pamatīga analīze, un ir laiks, pienācis laiks patiešām rīkoties, bet, nu, ir jāpievērš uzmanība arī citiem svarīgiem izaicinājumiem. Un Jāpadomā arī par citiem 2030. gada paketes aspektiem. Paldies! Lieliski! Nākamais runātājs. Andersona kungs, tātad Junkera kungs teica, kā Ņētis kungam, kā 2030. gada pakotne ir e, jāsa, jāsagatavo pēc iespējas ātrāk, un MSR šeit jau nav uh, tāds galvenais milzīgākais trumpis, tas ir viens no faktoriem, tas ir pietiekami svarīgs, bet nevajag visu likt tieši uz to, šo vienu kārti. Un mums ir jāparūpēs, lai tirgiem būtu kaut kādas prognozēšanas iespējas, lai valdītu zinām drošību, pašpaļāvību, un ja runājam par startautisko kontekstu, ja mēs gribam uh, lai tiktu panākts kaut kāds pārmaiņas, tad ir jāpadomā arī par tāliešāku likumdošanu. Paldies, Borček kungs, paldies! ETS ir sistēma, kas domāta, lai varētu samazināt emisijas par pēc iespējas lētākām izmaksām. Uh, Ja MRS varēs kaut ko šeit mainīt, mums ir jāparūpēs par to, lai mērķis varētu mainīt, domājot par fiksētām izmaksām. Nu, atbildot Demienam, energointensīvā rūpniecība nav emisiju tirzniecības biznesā. Mēs esam tie, kas izstrādā produktus saviem klientiem. Dažreiz un dažos sektoros īpaši spilgti tas ir pamanāms, eh, tiek piešķirts vairāk atļauju nekā citos. Salīdzinām ar pieprasīto eh, atļauju daudzumu. Tas ir patiešām ļoti skumji, tas nav tas, ko mēs gribējām panākt. Uh, Mums tas ir jāatceras, mēs pieprasījām pietiekami elastīgas uh, atļaušos asignējumus un pat krīzes laikos ir uh, pārpalikums, un ja ir izaugsme, tad, nu, ir par maz šo certifikātu. Nu, šī problēma ir jārisina. Tādēļ ir jāizmanto elastīguma princips un jāparūpējas, lai šie triecienieki varētu izmantot visus instrumentus, kas tiem ir nepieciešami un lai būtu arī pietiekam daudz sertifikātu brīvajām atļaujām. Jādomā arī par uh, šīm uh, nodokļu, tā sauktiem nodokļu rezervēm, un ja mēs varam padomāt par brīvu piešķiršanu, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies Barček kungam! Es gribēju izmantot iespēju pateikties eh, Andersona kungam, Foristēra kungam, Barčeka kungam, Skotas kundzei par šiem lietpratīgajiem uh, Nu, par lietpratīgo informāciju, un tad došu vārdu tagad Bēlēta kungam, lai viņš turpinātu, lai viņš noslēgtu šo sēdi, un mēs tagad nomainīsimies šeit. Paldies! Thanks very much, uh, Ian. Paldies, Ian, paldies arī visiem, kas uzstājās. Un tagad uh, pēdējās desmit minūtes un noslēguma piezīmes. Uh, sveicam. Uh, Mm, Dabaiks kungu, viņš ir ieradies eh, no DJ Climate, viņš ir ģenerāldirektors, ceru, ka labi ir noritēs pirmās eh, komisija, pirmā komisijas sēde, un viņš ir paldies komisijas viedokli. Paldies, saka Delveks kungs, un eh, es vēlēšu pateikties par to, ka organizējāt šo semināru, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo ir svarīgi šobrīd saprast, kas tad īsti notiek, par ko ir runa un daļēji es šajā diskusijā esmu piedalījies uh, un zinu, cik darba iegūs, lai panāk, sasniegt šo mērķi. E, galvenais, lai ETS būtu jākpilns instruments, un uh, pirms desmit dienām uh, valdību vadītāji skaidri izteica atbalstu ETS sistēmai kā tādai, kas ir tiešām svarīgs instruments mūsu politikā un centienos samazināt siltumnīca efekta gāzu izmešus. Un sistēma būs tirgus stabilizācijas instruments, kā to piedāvāja arī komisija. Es domāju, ka tas eh, tikai norāda, cik svarīgas ir šīs dienas debates un es varbūt minēšu dažus punktus, piecus punktus par šodien dzirdēto. Pirmkārt, es uzskatu, ka uh, eh, devas bija ne tikai noderīgas, bet tās uh, iz, atbalstīja arī komisijas uh, siste, piedāvāto sistēmu, kas balstās uz noteiktiem noteikumiem un noteiktu piedāvājumu. Tā tieši neiejaucas cenu veidošanā. Uh, un šāds piedāvājums tiek regulēts eh, realizējot vairākus parametrus. Eh, daži vēlas ambiciozāku pieeju šiem parametriem, citi eh, piesardzīgāku, bet komisijas priekšlikums kaut, ir kaut kur pa vidu. Un tās ir redzams arī ietekmes izvērtējumā, kas nu jau ir pieejams tīmekļu vietnēm. Vēlos atkārtot to, kas tikko izskanēja. Plāns, laika grafiks, kurā ir jāpabeidz šis darbs, ir ļoti svarīgs. Būtiski iemesli dēļ, jo nav jēgas turpināt darboties ar instrumentu, kas nedarbojas labi. Tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu darboties spējīgs instruments, jo ir svarīgi, lai tirgus mums uzticētos, lai tirgus dalībnieki mums uzticētos uzticētos, lai būtu stabilitāte oglekļu tirgu. Mm, ir svarīgi, kādus signālus mēs dodam investoriem, un kad eh, priekšsēdētājs Junkers šajā parlamentā sacīja, ka uh, viņš plāno 3 miljārdu, 300 miljārdu eiro investīciju pakotni, un tā drīz ieraudzīs dienas gaismu, ir ļoti uh, eh, svarīga, tā ir ļoti svarīga pakotne, un uh, Eh, investīcijas ir paredzētas eh, vissvarīgākajos sektoros - enerģijas, eh, transporta sektorā. Un tieši tādēļ šai pakotnē būs īpaša nozīme, un jo ātrāk šī tirgus stabilitātes rezervas priešlikums tiks pabeigts, jo labāk. Protams, ka mēs arī pildām savus mājas darbus, balstoties uz Eiropas padomes lēmumiem, mm, bet ir ļoti svarīgi, protams, uzklausīt arī jūsu priekšlikums. Laika grafiks ir ļoti svarīgs, un šīm debatēm e, būtu jāļauj izdarīt tādu kopsavilkumu un uzsākt pēdējo sarunu fāzi. Trešais elements, ko gribēju minēt, ir komentārs par oglekļu noplūdi. Dzirdējām debatēs gan par, gan pret, bet es vēlētos pasvītrot to, ko sacīja valdība vadītāji. Uh, tam ir veltīts punkts, garš, svarīgs, pamatīgs jo ja tā nebūtu, tad eh, varētu būt pamats uztraukumam, jo līdz 27. gadam tad eh, principā eh, process vispār izbeigtos, un tāpēc, nu, ir tāds, zināms, kā mierinājums vai nodrošinājums ir fakts, ka šo te uh, piešķī, bezmaksas piešķīruma sistēma turpināsies, un tas ir ārkārtīgi svarīgs uh, sistēmas uzbūves elements, un komisija, protams, savā priekšlikumā par ETS to ņems vērā sekojot lēmumu pieņemšanai par kopējo pakotni 2030. Uh, gadam. Svarīga ir, ka, uh, sad, kā kopā darbojas dažādas politikas, atjaunīgās enerģijas, ETS un citas. Ir bijis daudz debašu par to, vai kāds instruments neieņem dominējošu lomu pār citiem, bet tirgus stabilitātes rezerve, ja tā sāks darboties, tad mēs par to vienreiz varēsim beigt debatēt, jo kādreiz pastāvēja dažādas interpretācijas par to, kāds ir patiesie nolūki, uh, Eh, kā, ko katrs komisārs vai daļa padomas vēlas panākt, bet šobrīd mēs varēs, tas eh, pieņemtais lēmums par MSR ļaus mums strādāt pie sinerģijām, eh, iejaucoties tikai piedāvājuma pusē un realizēt reāls politikas, kas ir saistīts ar atjaunīgām enerģijām, enerģijas ilgspējību un tā tālāk. Tā kā tas ir ievērojams uzlabojums. Lūk, šis te politiku kopums, kas šobrīd ir uz sarunu galda, un tas ir, zināms, atvieglojums mums visiem par dažādiem komentāriem, ko mēs reizēm dzirdam, kas varbūt beidzot paliks uh, pagātnē. Un visbeidzot, debatas par ātrāku sākšanas datumu. Komisija piedāvāja 21. gadu dažādu iemeslu dēļ. Ah, mēs eh, turpinājām debats par backloadingu un nav nekāda jēga atgādināt šīs debats, bet mēs skaidri pateicām, ja līdz likumdevēji piekritīs ātrākam ātrākam mehānismu palaišanai un uh, izņemtie certifikāti tiks ielikti rezervē, tas ļaus stabilizēt tirgu un e, nebūs e, tādu kardinālu cenu svārstību vienā vai otrā virzienā. Tā kā mēs ļoti labēlīgi raugāmies iespēju sākt ātri, un tie, kas ir izlasījuši vai izlasīs mūsu ietekmes izvērtējumu, redzēs, ka viens no uh, scenārijiem ir šis agrais uh, sākums tirgus stabilizācijas rezerves mehānismu palaišanai. Tā kā es domāju, ka visi galvenie elementi faktiski nāk priekšā sarunu galda, un mēs e, raugāmies uz likumdevējiem. Padomē arī darbs ir tālu pavirzies uz priekšu, arī e, Envi un Nitra komitejās parlamentā darbs rit, un ir skaidrs, ka jau šodien ir iespējams sākt domāt par kompromisiem, uh, lai varētu vienoties par virkni uh, likumdošanas sadaļu, mm, kas būs jāapspriež trialogos. Un jo labāk darbs tiks uh, beigt šeit parlamentā, dažādās komitejās, jo ātrāk mēs varēsim virzīties uz priekšu arī ar mūsu jauno uh, Eh, komisāru, kurš drīzumā ar jums arī tiksies. Un savu komisāru vārdā es eh, vēlos jums nodot, ka mēs ļoti augsti, augstu vērtējam eh, ātru sarunu procesa pabeigšanu un veiksmi jums jūsu tālākajā darbā. Liels paldies! Cerams, ka mēs tuvākajā nākotnē tiksimies atkal un nobeidzot šīs dienas sanāksmi. Pāris minūtēs kopsavilkums. Mēs visi esam viensprāts, ka ETS sistēma ir nepieciešama, eh, ir nepieciešama pētasība eh, un eh, ir nepieciešama stabilēties e tirgus funkcionēšana, un šī nepieciešamība izskanēja faktiski visa diskusiju laikā. Laika izvēle ir ļoti svarīga, mēs te runājam par 20 no 21 gadu vai pat vēl ātrāku mehānismu palaišanu, certifikātu ieturēšana. Normu pilnveidošana par oglekļu noplūdi. Uh, Tas ir cieši saistīts arī citu aspektu ar sliekšņiem, dažādiem MSR parametriem. Pagaidām te vēl nav panākt liela vienprāt, plaša vienprātība, bet mēs turpināsim ļoti intensīvu konsultāciju procesu tuvāko nedēļu laikā, un mēs, nu, cerams, varēsim panākt labi izlīdzvarotu kompromisu. Un visbeidzot par kalendāro grafiku. Mēs šeit pātrināsim mūsu darbu parlamentā. Pirmā viedokļu apmaiņa NV komitejā tiek plānota 3. decembrī. Grozījumi jāiesniedz 11. decembrī un pa šo laiku ITRE komiteja debatēs 17. novembrī un balsos 21. janvārī, un šajā komitejā februārī ir plānots balsojums. Liels paldies ļoti daudziem cilvēkiem, vēlos pateikties arī Itālijas pastāvīgās pārstāvniecības uh, pārstāvjiem, ar ko mēs ļoti cieši sadarbojamies pēdējās divas nedēļas un turpināsim sadarboties tuvākajās nedēļās, jo Itālijas prezidentūras laikā padome ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu, Latvija pārņems prezidentūru no janvāra un Latvijas prezidentūras laikā būs jāpabeidz šī reforma. Um, Paldies visiem, uh, kas uzstājās, paldies uh, visiem panelistiem, paldies Ienam Dankanam par to, ka viņš bija mieru uh, kopā ar mani vadīt šo se semināru, paldies politikas departamentam un arī sekretariātam par vēlmi būt mums un palīdzēt ar organizatoriskām lietām un priekšētātais laipni pasakās arī tūkiem. Un tiksimies drīz un visiem jauku vakaru! Thank you.